Thank you, colleagues. Good morning. Paldies, kolēģi. Labrīt. Es gribēju dot jums nedaudz laika, lai jūs savācaties pirms sākam darbu, bet nu jau nu pat esam gatavi sākt šī rīta sanāksme. Un pirmais mūsu darba kārtības jautājums ir balsošana par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu saskaņā ar 154. reglamentu pantu. Tas ir par